kas ir mūsu viesis no Eiropas komisijas. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams un izdalīts, vai ir kādi komentāri vai iebildumi, ja tādu nav.